Euh, euh, es lūdzu, nāciet ātrāk, ieņemiet savas vietas. Mēs tiešām esam ļoti iekavējuši, un es nevēlos, lai uh, šī apspriede ilgtu bezgalīgi. Mēs runāsim ļoti nopietni. Mēs jau esam zaudējuši pusstundu. Es tiešām atvainojos par šo faktu jums, kam vajadzēja gaidīt. Un es vēlos, lai mēs turpinām diskusiju ar Ursulas Gasek runu par eh, ar Eiropas pilsonības saistītām problēmām. Tad vispirms uzstāsies priekšsēdētāja vietnieks Barokungs, un tad pēc tam būs citi komisijas pārstāvi, eh, lai paskaidrotu, kā komisija raugās uz eh, noteikumiem, kas, kuru mēķis ir pastiprināt Eiropas pilsonību. Mēs uzklausīsim arī, es pagaidām vēl neredzu, taču šis cilvēks atnāks, Eiropas mediātors Diemandūros kungs. Viņš mums stāstīs par visizplatītākajiem, um, vispizplatītākajām sūdzībām, kad cilvēki mēģina um, izmantot savas pilsoniskās tiesības. Un tad mums būs vairāki arī nevalstisko organizāciju pārstāvji Un tāds būs arī Piotrs Tastančiks, taču viņam vajadzēja šeit būt, bet viņš nebūs. Viņu, viņa vietā uzstāsies Mateuš Sora. Tad uh, garāk es vairs nerunāšu, es dodu vārdu tagad mūsu priekšsēdētāja vietniekam Žak Baroza kungam. Un pēc tam ziņotāja referentāja Gasekundzei. Lūdzu, priekšsēdētāja vietnieka. Paldies, priekšsēdētāja kungs saka. Uh, Barozo kungs, paldies katram, kas ir atnācis uz šo sanāksmu. Es gribētu sacīt, ka šī apspriede par Eiropas pilsonību ir ļoti pareizā brīdī, jo mēs gatavojam Stokholmas programmu un mēs vēlamies šim eh, Eiropas pilsonības eh, konceptam sniegt tādas konkrētākas aprises Kādas tad ir problēmas, kas saistīts ar Eiropas pilsonību? No juridiskā viedokļa, pirmkārt, šī pilsonība ir status. Šis status ļauj dalībvalstu pilsoņiem, neatkarīgi no viņu valsts piedarības, izmantot tādas pašas juridiskās tiesības. Tā tad Šie, eh, šīs tiesības ir ļoti precīzi noteikti teikts līgumā. Brīva uh, pārvietošanās, iespēja piedalīties vēlēšanās, vēlēt un tikt ievēlētām citās dalībvalstīs, tiesības uz konsul, konsultatīvo aizsardzību, petīciju tiesības, tiesības eh, rakstīt iestādēm vērstīs pie iestādēm. Šī pilsonība ir arī viena koncepcija, kuras eh, saturs ir dažāds. Un šī koncepcija ļauj izvērst diskusijas pilsoņu ietvaros. Taču šis te pilsonis ir tāds kā iedomu tās šis vārds pilsonis tiek izmantots tādā kā tā diezgan abstrakti, nu tad kas būtu darāms? Lai uh, vajadzētu tātad stiprināt šo Eiropas pilsonību. Taču es gribētu jums uzdot jautājumu. Tātad, ja mēs veidojam uh, dziļākus uh, uh, diskusijas, tad mums ir uh, jā, jāsaskarās ar konkrētām problēmām, kādas ir Eiropas Savienībā šajā jautājumā, un tā mēs iegūtu jaunus e, ieteikumus, un to mēs varētu, e, tos mēs varētu iekļaut nākošajā ziņojumā par pilsonību. Un mēs varētu arī noteikt e, to, ka tiesības dažādās dalībvalstīs ir vienādas. Tātad vispirms te ir trīs tādi aspekti Tātad pilsoņu dzīve. Nodrošināt, ka viņiem ir labas iespējas izmantot savas tiesības. Un šai ziņā es runāju par tiesībām balsot, par brīvu pārvietošanos. Un tas attiecas uz pilsoņiem, kas eh, pārvietojas par uh, pa Eiropas Savienību, nu, no viņa dzimšanas līdz pat nāvei, un tad tur arī, protams, ir bērnu izglītošana dažādās valstīs. Un tad ir darbības plāns par kons, konsulāro aizsardzību, un tad ir pilsoņu piedalīšanās Eiropas Savienības dzīvē. Un šī piedalīšanās ir demokrātiskā, tā 2000. 14. gadā tā īpaši izpaudīsies. Un ir jāsekmē tiesības piedalīties municipālajās un valsts vēlēšanās. Šīs tiesības netiek pietiekoši izmantotas. 12% piedalījās Eiropas parlamenta vēlēšanās pēdējo reizi. Tāda komisija būtu Eh, komisijai būtu jāpārskata eh, akts 176, un ja tas tiks pārskatīts, tad vajadzēs izstrādāt direktīvu, kas nosaka noteikums, un jāizveido, eh, jāveic pētījums, kāpēc Eiropas Savienības pilsoņi, kas dzīvo citā dalību valstī, nevis tajā, kuras valsts piedarīgie, viņi ir maz izmantojuši šīs savas vēlēšanas tiesības, jāizskata, kāda un tad jāizskata, kāda, kāda ir 27 dalību valstīs atbilstība šim te uh, aktam uh, 1966. Un pilsoņi, kas dzīvo citās dalību valstīs, ir tādi, kuriem vēl vairāk vajadzētu izmantot šīs savas tiesības un jāpiedalās uh, politisko aktu izstrādē Un tad kā mēs varētu sekmēt tāda kā tīkla izveidi, lai, lai šie pilsoņi integrētos jaunajās valstīs? Bērnu piedalīšanās, bērnu tiesību fórums strādā pie tā, lai izstrādātu metodi, kā bērni arī varētu piedalīties visajā, visā notiekošajā Eiropas Savienībā. Lisabonas līgums nosaka to, ka tūkstoši kā pār par miljonu eh, Eiropas Savienības iedzīvotāji varētu piedalīties procedūru izstrādē. Protams, ka tam visam vēl ir jāizveido regula. Un trešais punkts. Pēc, es tādu atkārtošu, kāda bija iepriekšē, kāda ir šī Eiropas uh, pilsonības nodo, nozīme, konkrētie īstenošanas pasākumi, un kā tad šo trešais punkts šo pilsonību, kā tā varētu izpausties. Pirmkārt, tas attiec uz dalību valstīm un kāda tad ir saistība starp dalībvalsts pilsoni un Eiropas saimnības pilsoni. Tā šī saikne līdz šim net, netika īpaši uzsvērta. Taču šīs dalībvalsts tiesības ir jāizmanto arī Eiropas saimnības tiesību kontekstā. Un informācija par statūtu, par eh, statusu, par uh, tiesībām, kas ir dažādās dalībvalstīs, un tas ir saistīts ar konkrēto valsts piedarību. Protams, e, es te modinu e, lauvu, bet, e, nu, tomēr diskusija ir jānorisinās. Es zinu, ka dažās dalību valstīs nav ieviesta identitātes karti, ir tikai pas, tomēr tas šim jautājumam ir jāpievērš uzmanība. Taču man, man, e, es tiešām uzticos Ursulas Gatsek ziņojumam, un es esmu pārliecināts, ka šis ziņojums jums sniegs idejas, e, kuras Eiropas Savienībai būtu jāievieš praksē. Fakts ir tāds, ka jūs arī to ļoti labi zināt, svētais Pāls saka, es esmu Romas pilsonis. Svētais Pāvils saka, es esmu Romas pilsonis. Pat tam ir liela nozīme. Tas nozīmē, ka pret viņu nevar izturēt kā pret kuru katru. Mēs vēl tik tālu neesam nonākuši, tomēr mums ir jādomā par to, kā mēs varētu veidot šo Eiropas pilsonību ne pretēji, ne par spīti dalībvalsts pilsonībai, bet kā tās abas varētu saistīt. Kā Eiropas bērni varētu apzināties, ka, viņi, ka viņiem ir tā laime būt par Eiropas pilsoņiem. Paldies! Paldies, eh, Žak! Es zinu, ka jums drīz jādodas prom, jo ir vēl viena mm, preses konference ar Brigēra kungu. Lielas paldies jums! un lai jums veids tai konferences. Un tagad vārds mūsu ziņotāji Ursulai Gasek. Lūdzu, Ursula. Paldies, priekšsēd, paldies, komisār kungs. Ļaujiet man vispirms teikt, ka kā referente esmu ļoti priecīga redzēt tik daudz Eiropas pilsoņu pārstāvus šodien šajā publiskajā uzklausīšanā. Mums būtu ļoti grūti runāt par pilsonību un tās nozīmību mūsu Eiropas pilsoņiem, ja mums šeit nebūtu eh, NVO pārstāvi šodien. Tā kā ļoti priecājos jūs te redzēt. Kad es sāku darbu pie šī ziņojuma, es eh, nebūtu domājis, ka tas izraisīs tik interesants un kontroversiāls komentārs eh, Polijā, kur norisinājās diezgan tādas spraigas debats internetu formos, un es tiem sakoju ar lielu interesētību, jo uh, bija pārsteigti uzzināt, ka tik maz bija zināts par ES pilsonības tiesībām, bet otrkārt, ka tas izraisīja uh, um, tādas uh, eh, divainas bailes, ka uh, dalībvalsts pilsonību aizstātu kaut kāda mītiska ES pilsonība. Tāpēc man bija ļoti jācenšas um, savā mājās izskaidrot, ka tas ir bonus, nevis alternatīva. Nav nekāda mītiska ēs pilsonību, kas eksistē e, bez e, stingras piesaists jūsu e, nacionālai pilsonībai. Un tomēr šī diskusija internetu formos man parādīja, un tiešām tas ir ļoti labs veids, es pilsoņiem paust savus viedokļus, ka daudziem cilvēkiem tas nebija īsti skaidri zināms. Esmu ļoti priecīgi, ka man bija iespēja strādāt pie šī ziņojuma, kā jūs ziniet, tas attiecas uz periodu, kurā Eiropa ir dramatiski izmainījusies. Prot, no 2004. gada 1. māja sākot, kur Eiropas, eh, kur Eiropas Savienībā ir notikusi ļoti liela mēroga papras, paplašināšanās un eh, jaunās dalībvalsts, īpaši no Austrum un eh, Centrāla Eiropas, šie pilsoņi tiešām e, iesākuši izmantot šīs tiesības, īpaši brīvās pārvietošanās tiesības. E, diemžēl līdz ar to ir nākušas daudzas praktiskas ikdienas problēmas mūsu pilsoņiem, e, pārvietojoties no vienas valsts uz otru, no vienas likumdošanas uh, teritorijas uz otru, eh, ar, ir ģimenes eh, eh, jurisdikcijas jautājumi, šķiršanās, alimentu, pensiju, medici, veselības pakalpojumu jomās daudzas problēmas, ar kurām mēs saskarāmies praktiskajā dzīvē, kas izriet no šīs, šīm pamatotajām vēlmēm izmantot šīs tiesības. Tāpēc eh, šī debata daļai arī būs vērsts uz šo praktisko jautājumu izskatīšanu. Es ļoti laimīgi, ka komisārs pieminēja eh, to, ko arī es uzskatu par vienu no Lisabons eh, līguma vienu no svarīgākajiem aspektiem. Proti šo miljonu iedzīvotāju iniciatīvu, kad Eiros iedzīvotāji beidzot varētu saist, ka viņu balss var sadzirdēt komisiju. Vienīgās bažas, kas man ir šajā sakarā, ja es tā drīkstu izteikties, kas notiks, ja Lisabonas līgums tiks eh, eh, bez termiņā iesaldēts. Uh, vai mēs eh, no šīs iniciatīvas, kas ir ļoti nepieciešama, atteiksimies. Eh, lai kāds būtu Lisabons eh, līguma liktenis, es personīgi ceru, ka tam būs veiksmīgs liktenis, Es ceru, ka tomēr, neskatoties to, šī iniciatīva netiks zaudēta. Mēs pieskarāmies konsulārās aizsardzības jautājumiem un ES pilsoņu e, tiesībām tikt aizsargātiem, tad saņem šo diplomātisko konsulāro aizsardzību no jebkuras citas ES dalību valsts e, iestādēm. E, ja tātad attiecīgā valstī mūsu valsts nav pārstāvēta, to šīs tiesības mums garantē līgums, taču mēs esam konstatējuši, uh, pat šīs komitejas locekļi to ir piedzīvojuši uz savas ādas, ka reālajā dzīvē tas ir diezgan savādi un pavisam atšķirīgi. Viens no mūsu kolēģiem nesen uh, uzturējās Mumbajā uh, kā delegācijas vadītājs, jūs zināt par traģiskiem notikumiem, kas tur norisinājās, un vairāki deputāti uh, saskarās ar situāciju, līdzīgi kā daudz citreiz pilsoņi, kas eh, burtiski savās pidžāmās eh, strāvē bez dokumentiem, eh, baidoties par savu dzīvību, un tad viņi uzskatīja, viņi cerēja, ka viņi varēs izmantot šīs tiesības, griezties pie kura uh, Eh, konsulu, kas eh, šajā valstī, eh, kuras valsts šajā valstī pārstāvēt. Bet izrādījās bija ļoti sarežģīti. Un ja jau es deput, parlamentu deputātiem nebija iespēja izmantot šīs tiesības, kā gan vēl vienkāršiem vidusmēra pilsoņiem. Viens ziņojums ļoti pozitīvs aspekts, manā prā, manuprāt, ir tas, ka mēs ļoti rūpīgi skatāmies uz programmām, kas jau eksistē, eh, kas ir vērsts uz to, lai palīdzētu mūsu pilsoņiem izmantot savas tiesības, īstenot šīs tiesības. Tātad pilsoņi, kas saskarās ar problēmu, ka viņi atš, eh, ir kaut kur pa vidus ar divām juridiskām sistēmām, eh, tad vēl turklāt ir valodas barjeru, viņi īsti nezin, pie kā griezties, vai pie savas mītnes valsts, vēl pie savas dzimtenes iestādēm. Mēs redzam, ka pašvaldības lielā ziņā šajā um, jautājumā vēl īsti nezinu, kā strādāt. Tātad programmas pastāv šai jomā, tas, ko mēs vēlētos, ir, lai šo programmu uzsvari nebūtu tik dikt uz Briseles šiem think tankiem un vairāk tuvāk pilsoņiem iedzīvotājiem. Es ceru, ka šīs ziņojuma tiešām mēģis ir, tad gribētu uzsvērt, tad, lai pilsonība kļūtu nozīmīgāk pašiem ES pilsoņiem. Un mums kā deputātiem, kā uh, komisijas vai padomas pārsējiem, eh, protams, ir jāraugās uz jūnijā uh, notiekošām Eiropas parlamentu vēlēšanām. Kā komisārs norādīja, šīs vēlēšanas līdz šim ir bijušas ar ļoti vāju dalību, līdzdalību. Eh, kas, eh, kāpēc gan mūsu pilsoņi neizmanto tiesības balsot citā es dalību valstī, kuras pilsoņi viņi nav? um, ir, uh, piemēram, īrijā uh, šī, šie nē balsojumi par uh, konstitūciju, par uh, Lisabons līgumu, kam vajadzētu mums visus sapurnāt un teikt, vēst mūsu uzmanību uz to, cik svarīgi ir es pilsoņiem dot šo līdzdalības sajūtu. Tad esam ļoti. Mm, priecīgi vēlreiz, ka šeit ir valdība un NVO pārstāvji, gan arī pārst, eh, ombuds pats, eh, kas eh, izteiksies šajās debatēs, bet es gribu tieši dzirdēt arī jūsu balsi, e, balsis, jo šī e, ziņojums vēl ir tapšanas stadijā. Rītdien, e, tas, līdz rītdienai tas vēl var tikt grozīts, tātad nevalstiskām organizācijām jūs atradīsiet draudzīgu deputātu, kas ir gatavs ieklausīties jūsu vēlmēs. Jums ir līdz rītdien, rītdienas pusdienlaikam laika vēl grozījums iesniegt. Paldies! Uh, Paldies, Ursu, par šo prezentāciju. Tā bija ļoti prezentēta, ļoti labi strukturēta un precīzi. Un vispirms mēs uzklausīsim paziņojumu no Mateuša Sorakunga. Viņš ir pilsonības un repatriācijas departamenta eh, vadītājs Polijas valdībā. Un viņš runās par pilsonības jautājumu Un eh, tas būs no eh, tās valsts pilsoņu viedokļa, eh, kas ir nesen iestājusies Eiropas saimnībā. Lūdzu, Sarakungs. Dziękuję. Szanowny panie. Paldies. Priekšsēžkungs, referents kundze, dāmas un kungi. Šodien mēs esam sanākuši uh, lai uh, komisijas piekto ziņojumu par ēs pilsonību uh, diskutētu, kas attiec uz uh, laika periodu no 2004. gada līdz 2007. Plus vēl vienu darbu dokumentu, ko ir sagatavojis komisijas sekretariāts uh, attiecībā uz pirmo, otro un septīto šīs ziņojumu nodaļu. Mēs arī diskutējam par Eh, rezolūciju eh, projektu Eiropas parlamentam pār ES pilsonības, eh, mm, ar ES pilsonības saistītām problēmām, ko sagatavojas Gācekas kundze. Tas viss tātad Lībe komiteja. Dāmas un kungi, es augstu novērtēju visus nu pat pieminētos dokumentus, un es skaidri varu pateikt, ka Mēs eh, tiešām eh, esam interesēti šo institūtu, eh, es pilsonību attīstīt tālāk. Esmu pārliecināts, ka tā, tas var būt ļoti nozīmīgs instruments. Es pilsonība ir saikne starp šo pilsonu un es identitāti. Šī es identitāte pirmo reizi ir deklarācijā pieminēta, ko pieņēma eh, Kopenhāgenā valsts eh, gala 73. gadā. Ir arī iekļauta sadaļa par pamatiesībām eh, Lisabonas līgumā, un tas arī paceļ augstāk ēst pilsonības nozīmi. 1977. gadā ES padomu pieņēma arī pieminēja ēst e pilsonības tematu. Tātad mēs redzam, ka šie jautājumi ir saistīti dalībvalstu likumdošana, e, starptautiskās tiesības, ES tiesības jāpiemina arī to, ka e, līguma astotajā nodaļā, ka e, Eiropas Savienības pilsonība ir pieminēta un e, šeit ir atsauce uz dalību valstīm. Pārsteidz tomēr apstāklis, ka ES e, līgumā e, kā tādā tas nav ietverts, bet Eiropas kopienas dibināšanas līgumā. Amsterdamas līgumas e, tad šai definīcijai pievienoja. Uh, ko klāt. Proti, tika teikts, ka es pilsonība ir kaut kas, kas papildina e, dalībvalstu pilsonību. Kā redzams, es pilsonība neaizstāja e, dalībvalstu pilsonību, un mēs uzskatām, ka šīs divas pilsonības var e, līdzās pastāvēt vienotrai. E, Mēs ļoti skaidri redzam, pārskatot uh, likumdošanu un pamatiesību hārtu Māstrihtas un Amsterdams līgums, ka visa šī koncepcija nepamatojās uz mazāk vai vairāk formālām definīcijām, šeit tiek uzskaitītas tiesības, personas, uz kuriem šīs tiesības var atskarties. Dažas no tām jau ir definētas ES, e, e, kopienas likumdošanā, piemēram, e, pārvietošanās brīvībā kopienas ietveros, dzīves vietas, e, brīvas izvēles brīvība vai arī petīcija iesniegšana Eiropas parlamentam. Dāmas un kungi, tiesību saraksts, kas ir saistīts ar ES pilsonību, nav vēl izsmelts. Tas ir ticis paplašināts iepriekš. Amsterdams eh, līgums to ir paplašinājis. Es pilsoniem tika piešķirtas tiesības eh, vērsties pie kuras es iestādes savā valodē un saņemt arī uh, savā valodā atbildi. Turklāt arī uh, šeit tik minēts tiesības par piekļuvi dokumentācijai. Uh, Taču vēl svarīgāks ir 22. līguma pāns, kurā tika teikts, ka padome eh, vienbalsīgi pēc komisijas pieprasījuma un ar Eiropas parlamentu piekrišanu var papildināt tiesību katalogu dalību valstu uh, konstitucionālo tiesību ietveros. Līdz šim dalību valsts šo iespēju nav izmantojušas, taču ir ies, vērts padomāt šajā kontekstā, vai nebūtu vērts ierosināt zināmus risinājumus, kas varētu attiekties uz šo tiesību, šādu veidu tiesību paplašināšanu. Piemēram, Gacekas kundzes uh, ziņojuma projektā ir uzsvērts, ka komisija būtu jāpieņem skaidras procedūras, eh, lai pilsoņu iniciatīvas eh, padarītu efektīvākas. Mums šķiet, ka tas ir ļoti eh, vēlams. Jūsu ierosinājuma astotajā punktā savā ziņojuma projektā pretdiskriminācijas eh, noteikumi tie arī būtu ļoti atbalstām. Mēs piekrītam arī jūs sacītiem par uh, kopienas uh, migrāciju un uh, es pilsoņu tiesību aizsardzību, un par to es gribētu izteikties vēlāk. Tagad mums jāpatur prātā, kāda ir poļu, poļu migrantu pieredze un citu uh, es pilsoņu uh, migrācijas pieredze uz Poliju, kas ir mazākā mērā, protams. Eiropas uh, kopienas līgums uh, nodrošina ES pilsonim tiesības uh, brīvi uh, izvēlēties dzīves vietu Eiropas saimnes teritorijā. Tas ir vien, tā ir viena no pamatiesībām, kas saistīta ar institūcijām, ja jūs tā vēlties. Un tas ir ļoti ietekmējis polijas eh, tautas eh, migrācijas eh, plūsmas. Es citās dalībvalstīs 2008. gada sākumā bija 2 miljoni uh, uh, polijas iedzīvotāji. Um, 580 tūkstoši Lielbritānijā, pār par 400 e, tūkstoši Vācijā un 120 tūkstots īrijā. E, tas, protams, ir e, daudzu valstu, daudzu ģimeņu situāciju ietekmējis attiecībā arī uz bezdarbu un uh, Eh, tas ir arī eh, polijas darba tirgu eh, ietekmējis. Zināmās tautsēmniecības nozarēs mēs jūtam jau darba spēku trūkumu, piemēram, celtniecībā. Ir arī vēl viena perspektīva. Mums jāvērš uzmanību uz faktu, ka daži polī, poļi veids darbu, kas nesaskan ar viņu kvalifikāciju. Un Tādēļ viņi neiz, ne, nevienmēr bauda tās pašas tiesības kā uh, konkrētās dalībvalsts pilsoņi, kurā viņi uzturās. Dažreiz viņus var tad uh, pakļaut uh, spiedienam, bet mums ir uh, jāatzīst, ka uh, tomēr uh, dzīve citās dalībvalstīs dod uh, ļoti interesantas iesības, izmantot cit, uh, iemācīties citas valsts da, valodu. Uh, Eh, studēt prestižās universitātēs un tam līdzīgi. Un tomēr, ņemot vērā eh, tautsaimniecības eh, problēmas, situācija tagad ir mainījusies. Kopš 2007. gada septembra līdz šodienai bezdarba līmenis Polijā ir pieaudzis par 1,2%. Tagad tas pārsniedz 10% slieksni janvāra beigās. Šis palielinājums ir ne tikai ekonomiskās palielināšanas rezultātā Polijā, bet arī tādēļ, ka daudz poļi atgriežas no citām valstīm, kurās tie tikuši atlaisti. Tajā pat laikā ir vēl tāds fenomens, ka poļu migranti ES ietveros pārvietojās un Eiropas ekonomiskās uh, zonas ietveros dodoties uz valstīm, kurā uh, viņiem šķiet, ka viņiem būs labākas uh, darba iespējas. Daudz poļi no Īslandes e, un e, apvienotās kalis dodas tagad uz Norvēģiju un uz citām Skandināvijas valstīm. E, situācija ļoti dinamiska Eiropas darba tirgu un tādēļ valsts pārvaldes iestādēm ir bijis jāpastiprina savas pūles migrantu atgriešanos Polijā veicināt. 2007. gadā eh, starp ministriju iestāde eh, eh, zem premjerministra tika nodibināta, ko vadīja iekšlietu ministrs, un šīs darba grupas ietvaros bija vēl viena darba grupa, kas attiet, strādāja tieši ar migrantiem, kas atgriežas. Mēs um, sagatavojam īpašu mājaslapu un uh, E, e, brošūru tiem poļiem, kas vēlas atgriezties mājās. E, pagājušā gadā Polijas valdība paziņoja, ka poļi, kas atgriežas, viņiem netiks pakļauti vajāšanām tātad izmeklējušu iestādi par izvarīšanos no nodokļiem. Uh, Tātad mums ir jāņem arī vērā tas, ka ir citi es pilsoņi, kas uh, dodas uz Poliju dzīvot. Uh, eh, viņa skaits nav liels, bet uh, tas pieaug. Polija kļūst ar vien atraktīvāka. Mēs esam atraktīvā vietā, uh, mūsu infrastruktūra kļūst ar vien labāk. 2008. gadā 7,5 tūkstoši es. Uh, pilsoņi lūdzu uzturēšanās atļauju Polijā, galvenokārt no Vācijas, Itālijas, Francijas un Bulgārijas. Uh, tāpat laikā 680 ES e, pilsoņi e, tātad e, no Vācijas, Grieķijas un Bulgārijas ir arī tātad lūguši uzturēšanās atļaujas Polijā. Ģimenes locekļi, kas 2008. gadā ir lūguši uzturēšanās atļaujas, ir bijis 125, galvenokārt no Ukrainas, eh, Krievijas un ASV. Ir vērts paturēt prātā, ka Polijas eh, sabiedrība ļoti pozitīvi attiecas pret šiem ārvalstniekiem. Poļi kopumā ļoti pozitīvi tos pieņem, īpaši citējais dalībvalstu eh, pilsoņus. Es gribētu paziņot, ka mēs aktīvi implementējam direktīvu uh, eh, 2004-38, kas skār katra es pilsoņa un ģimenes locekļa, tā ģimenes locekļa tiesības brīvi pārvietoties, izvērties divas vietējais ietvaros, polija atbalsta. Eh, Ziņu projektā ierosinājumus kas paredz dalību valstīm ir jāsāk uh, aktīvāk rīkoties šajā jomā. Direktīvas dažas sadaļas ir grūti saprotamas, tās būtu jārisina diskusija un interpretācijas ceļā. Mēs uzskatām, ka ir dažas valstis, varbūt nedaudzas, kuras joprojām vēlas eh, aizsargāt savu darbu tirgu pret migrantiem. Un kā jūs redziet, eh, šādas valsts var gūt diezgan lielu labumu. Tas ir skaidrs. Ir jautājums par brīvās pārvietošanās tiesību neliederīgu izmantošanu. 25. jūlijā Eh, Eiropas kopiena tiesa eh, šogad, eh, pagājušā gadā pieņēma spriedumu, kurā tā atgādināja, ka pamatojoties uz 2004. gada 38. direktīvu, kas attiec uz ES pilsoņu pārvietošanās un viņa ģimenes locekļu pārvietošanās brīvi, katram ES pilsoņiem ir tiesības brīvi pārvietoties ES teritorijā un kā darbiniekam vai studentam dzīvo citās dalībvalstīs. Ja vien tas, tam pietiekoši resursi ir, lai tas nekļūtu par sociālo spaldību saņemēju, un arī tā ģimenes locekļiem ir tiesības pie viņa dzīvot. Kas attiec uz ģimenes locekļiem, kopienas tiesa ir konstatējusi, ka direktīva uh, neparedz, ka šiem ģimenes locekļiem ir jādzīvo citā e, dalībvalstī, pirms e, tie var baudīt šādas tiesības. Tātad mēs runājam par trešo valstu pilsoņiem, kas e, ir es pilsoņa dzīves ģimenes locekļi, un tie bauda tās pašas tiesības, neskatoties uz viņu pilsonību un vai šī ir civila laulība vai reģistrēta laulība. Eiropas kopiena tiesa tomēr konstatējusi, ka sekas varētu būt, ka fiktīvo laulību skaits varētu pieaugt. Prot tāda laulības skaits, kas ir tikai tādēļ, ka migranti vēlas legāls uzturēšanās tiesības iegūt kādā dalībvalstī. Tādēļ mums ir jāpastiprina centieni uh, vērsties pret šādām aktivitātēm. Galvā es gribētu teikt, ka polijas likumdošana attiecībā uz ES pilsoņiem un to ģimenes piedarīgajiem nav pretrunā ar ES, e, Eiropas kopienu tiesas spriedumu. Mēs neuzskatām, ka ir nepieciešama dokumentēt tiesības. Uh, dzīvesvietu, ja ir attiecībā uz to, ka laulība nav bijusi fiktīva vai tam līdzīgi. Mēs neesam nekādus negatīvus spriedumus pieņemši lēmums, pamatojoties uz to, ka mums bijuši aizdomas par fiktīvām laulībām. Gal galā es gribēju teikt, ka polijas valdība atbalsta Eh, citu eh, ārvalstnieku eh, to, ka viņi uzturās Polijā un sāk šeit dzīvot, mēs uzskatām, ka tie ir augst kvalificēti un vērtīgi darba tirgus dalībnieki. Mēs uzskatām, ka pārvietošanās brīvība ir viens no lielākiem mēs integrācijas sasniegumiem un labumiem. Paldies! Merci. Liels paldies, Sorā kungs! Tas bija ļoti interesanti uh, gūt šo ieskatu mm, polijas varu, uh, polijas varas iestāžu viedoklī. Un tagad vārds Karikī kungam, viņš lūdza vārdu. Taču vispirms es gribētu zināt, uh, vai vēl ir citi kolēģi, kas gribētu izteikties šajā brīdī. Tā ir vēl viens kolēģis. Tā, labi, tad Vārds Galikī kundzam lūdzu. Piecas minūtes. Kā jūs zināt, es mēģinu šo te <laughs> atstatumu no mūsu darba kārtības eh, samazināt. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs! Es gribētu izteikties par to, ko jūs sacījāt. Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgs uzdevums, un konkrēti tā ir saistīta ar uh, cilvēkiem attiecībā uz uh, Eiropas pilsonību. Paraukonku sākumā minēja, ka Eiropas pilsonība būtu jāuzskata kā kaut kas reāls, tad šie cilvēki ir reāli cilvēki, nevis iedomāti. Eiropas Savienības pilsoņi ir reāli cilvēki ar viņu tiesībām, ar viņu pienākumiem, un tas attiec uz trijām jomām - uz Eiropas Savienību, uz valsti, nacionālo valsts dalību valsti, kurai tie piedara, un arī citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Līdz ar to šiem pilsoņiem ir noteikti pienākumi un tiesības attiecībām uz visām šīm trim daļām. Un šiem pienākumiem un tiesībām jābūt ļoti konkrētiem. Un Gacīs kundzes ziņojums skaidri norāda, ka, ka, ka šīs tiesības, kas izriet no Eiropas Savienības pilsonības, arvien pieaug. Runājot par konsulāro aizsardzību. Uh, Būsim atklāti. Pēdējo notikumu gaismā mēs esam konstatējuši, ka šī aizsardzība nav liela. Un runājot par imigrantu tiesībām, tad eh, cilvēki, kas pārvietojas eh, kopienas ietvaros tiesībā, un par, runājot par nediskriminēšanas principu šajā kontekstā, skaidrs, ka mums Viss tas jāpadara reālāks, izstrādājot jaunas tiesības. Tas, kas, ko mēs varam novērot mūsdienās, īpaši saistībā ar Lisabonas līgumu, varētu būt labs sākums šai Eiropas Savienības pilsoņu tiesību katalogu paplašināšanās procedūrai. Es uzskatu, ka mums vajadzētu izstrādāt reālas taustāmas iestādes, lai šis jēdziens Eiropas pilsonība būtu reālāks. Protams, ka tiek minēta cilvēku, minēta cilvēku tiesības būt par pilsoni kādā valstī un arī uh, pilsoņu tiesību harta nosaka šīs tiesības. Taču, ja šajā kontekstā jūs gribat izmantot visus, īstenot visas šīs tiesības, tad eh, mēs redzam, ka šīs Eiropas pilsoņu tiesības ir galvenās tiesības. Liels paldies! Un tagad vēl viens cilvēks ir lūdzu izteikties. Panajoti. Panajoti. E, jūs e, vēlaties, vai jūs kāds uz to spiež? Lielas paldies priekšsēdāju kungs. Es izteikšos pavisam īsi. Es pateikšu kaut ko, kas vienkārši paplašinās iepriekš sacīto. Gan Ursulas, gan e, Šanančuka sacīto. I 27. Eh, pāns eh, EK līgumā nosaka, ka šīs tiesības pastāv. Un arī, protams, ir arī šīs, eh, šī tiesība harta. Es gribētu sacīt tikai vienu lietu. Vai Eiropas pilsoņi zina šīs tiesības, un ja nezina, kāpēc viņi šīs savas tiesības nezina? Un ja viņi šīs tiesības pazīst, kā, kādā veidā viņi no tā gūs labumu? Un Kas jādara, lai šie cilvēki justu saikni ar Eiropas Savienību? Šie ir jautājumi, kas nodarbina man prātu. Un tie nodarbina gan manu prātu, gan mūsu visu cilvēku prātus, kas tic šai Eiropas Savienības idejai. Jo mēs uh, uzskatām, ka mēs visi esam Eiropas Savienības pilsoņi. Jo mēs esam reāli faktori. Taču mēs ejam šai virzienā vien paši bet mūsu pilsoņi paliek iepakaļ. Un eh, viņi nesaistās ar to, kas mūs nodarbina, to, kur mēs strādājām, strādājam. Un eh, līdz ar to ir eh, arī mani grozījumi, kurus es jums iesniegšu Ursulai, un arī, arī šie grozījumi, kas ir, ko ir iesniegusi Konstitucionāla lietu komiteja. Un tāpēc mums visiem ir jāizstrādā programma politiskās audzināšanas jomā, lai Eiropas pilsoņi zinātu, kādas ir tā tiesības un kā viņš tās var izmantot. Nevis vienkārši, lai viņš tās teorētiski zinātu, bet lai viņš tās reāli praksē varētu izmantot. Un tāpēc nobeigumā priekšsēdāvē kungs es gribētu sacīt, ka komisijai ir ziņojumi par šo tēmu, tātad ir Vaļīs kundzes ziņojums kas attiec uz eh, pilsoņu brīvību pārvietoties, tā ir ļoti svarīga. Un tad ir arī eh, Gatseka kundzes ziņojums. Un šīs abas, šie abi ziņojumi tiks iesniegti. Mēs apspriedīsim šīs tiesības, taču mēs neskaram šīs galvenās problēmas, jo nosaukums ir vienkārši problēmas un perspektīvas problēmas un prognozes. Bet um, komisija. Mēs jau, komisija vienkārši nodarbojas ar to, ka mums atgādīja tās tiesības, ko mēs jau zinām. Taču galvenais ir skar šo problēmu. Un šī problēma kā tā ir? Kādas ir problēmas un prognozes, prognozes un kas pilsoņiem, Eiropas Savienības pilsoņiem būtu jāzina? Lielas paldies! Uh, merci, pana... Paldies, Panajoti. Es domāju, ka runātāji, kas tagad uzstāsies, varēs atbildēt, mēģinās atbildēt uz eh, jautājumiem, un es ceru, ka arī mūsu referente varēs pēc tam izteikties par ši, vairākiem elementiem šavā noslēguma runā. Tagad otrais runātājs, kas uzstāsies ir Eiropas ombuda pārstāvis Nikifors Diamandūrus, un tad viņš runās par to, ko gaida Eiropas pilsoņi no Eiropas Savienības iestādēm. Un tad nu, mēs redzēsim, kā viņi ir mīluši, vīlušies un kādi tad ir veidi atbildēt uz viņu problēmām. Tā tad pārstāvs no Eiropas ombuda. Merci, monsieur le président. Je... Paldies, priekšsēd. Mm. Es cita starpā gribētu atbildēt uz jūsu jautājumiem saistībā par pilsonības, Eiropas pilsonības uztveri. Un ko tad mēs varētu darīt, lai uzlabotu attiecības starp pilsoņiem un Eiropas iestādēm? Ļaujiet man turpināt angliski, jo es esmu sagatavojis savu ziņojumu angliski. Paldies! kā uzaicinājāt mani uz šo uzklausīšanu. Esmu ļoti priecīgs, ka man ir dot šī iespēja dalīties par pārdomām par ES pilsonības attīstību. Eiropas pilsoņi sūta vēstules un e-pasts, lai sūdzētos un pra, prasītu informāciju par vairākām tēmām. Es arī uh, runāju daudz nevalstisko uh, organizāciju un citu pilsonisko uh, sabiedrības pārstāvjiem. Uh, dalību īpaši attiecībā uz dalību valsts e, situāciju. Un e, šie kontakti man e, bieži pārliecība, ka Eiropas Savienības pilsoņi zina un vēlas izmantot savas tiesības brīvi pārvietoties. Es ietveros arī saņemt vienlīdzīgu attieksmi, taču ir arī tādas tiesības, ko bauda avio pasažīri patērētāji, e, tas ir tikai, tie ir tikai piemēri. Daudzies iedzīvotāji um, e, problēma ir tāda, ka tie saskarās ar administratīvu nevarību, e, kas var tiem liekt baudīt, iespēju baudīt šīs tiesības praksē. Esmu arī saņēmis daudz sūdzības, kas ir likušas aizdomāties par to, ka trūks caurskatāmības daudzās ES institūcijās Un tas saprotams, ka es saņemu šādas sūdzības, jo mans mandāts saistīts ar šo institūciju pilnvarām, tātad, kas attiecas uz dalību valstīm, ir savādāk. Es pilsoņi arī bieži griežas pie manis attiecībā sūdzēties par ētiskiem standartiem valsts dzīvē daudz kas attiecas gan tiešām uz dalību valstīm, ne tikai uz ES institūcijām. Ņemot to visu kopā, Eh, tas man parāda, ka es pilsonība tiek uztvērta kā eh, tiesību kopums un labs, eh, tiesībām uz labu pārvaldību, caurskatāmību un ētiskiem standartiem valsts sabiedriskajā dzīvē. Es teikšu, izteikšos vēl par to, bet es gribētu atgādināt to, ka es pilsonība papildina dalībvalsts pilsonību un neaizstāju to. Pilsonības kvalitāte atspoguļo kopienas un dalībvalstu eh, duālo dabu. Katrai dalībvalstī ir sava konstitūcija, sava politiskās institūcijas. Tāpat laikā eh, dalībvalsts ir arī būtisks spētājs es eh, institucionālajā ietverā. Tādēļ nav liederīgi runāt par uh, pilsoņu e, attiecībām ar ES institūcijām izolēti no e, to e, attiecībām ar dalību valstu institūcijām. Protams, tā ir abstrakcija, atzīstos, taču ir trīs pilsonības aspekti, kurus es jau pieminēju, iesākot ar pilsoņu tiesībām uz labu pārvaldību. Šis nav laiks, kad mēs varam pievērsties eh, ļoti plašai analīzai par labas administrācijas koncepciju, kas ir ļoti plaši, bet es gribēju divus aspektus izcelt. Pirmkārt, laba, laba pārvaldība eh, eh, no, no tās izriet, ka uh, valsts pārvaldē jābūt efektīvai. Uh, tiesībām ir jābūt reāli uh, baudāmām, tām jābūt reāli ie, ieviešstām, citādi tām nav nozīmes. Otrakārt, un tas ir saistīts ar pirmo, pilsoņiem ir jābūt iespējām uh, sūdzēties vai vērsties pret tiesību pārkāpumiem. Uh, Un e, šis visi ir galvenokārt dalībvalsts ziņā, tādēļ es esmu pārliecināts, ka es e, tiesības var būt tikai tad efektīvs, ja mēs e, veicināsim dalībvalstu pārvalžu apziņu, ka tās atbild par ēs likumdošanas ieviešanu. Un ši, šis ir uzdevums, kas ir veicams nevis Briselē, uh, Eh, bet tieši dalība valstīs ES eh, e ombudu eh, tīkls ir vērsts uz to, lai kopienas likumdošanu padarītu efektīvāku un arī iespējas vērsties pret tiesību pārkāpumiem. Ehm, lai aizsargā tiesības eh, uz vienlīdzīgu attieksmi un arī sūdzoties dalību valstu iestādēm. Taču ombudi, eh, Eiropas ombudi kā tādi nevar eh, iz, paveikt visu šo darbu, kas ir darāms dalību valstu līmenī. Ir jārada uh, šīs, šī apziņa uh, par ES eh, likumdošanas uh, piemērojamību ES dalībvalstīs, un šeit nacionāliem parlamentiem ir svarīga loma, tiem arī jāseko uh, līdzi tam, kā, e, kā likumdošana tiek ieviesta dalībvalstīs, un jāvērš valdību un valsts pārvalžu uzmanību uz trūkumiem. Attiecībā uz caurskatāmību ir panākts liels progress ES institūciju līmenī likumdošana, eh, es šeit runāju galvenokārt par 2001. gada regulu, eh, te ir runa par eh, caurskatāmību likumdošanas tapšanas procesā. Bet arī pēc tam, kad likumdošana ir pieņemta, mums ir vajadzīga caurskatāmība. Piemēram, komisija savas uh, ietekmes izvērtējumas publicē. Uh, uh, regulāri, tam ir speciāls uh, mehānisms un arī ir lobbyista reģistrācijas uh, reģistrs ieviests. Tas ir liels solis uz priekšu caurskatāmībai, uh, bet arī šeit vēl var tikt uzlabot situācija. Kas attiec uz likumdošanu, es 2005. gadā rekomendēju, ka padomē vajadzētu uh, publiski uh, Um, sanāk, ka vienmēr, ka tās likumdošanas, uh, tā strādā likumdošana. 2006. gadā ir pieņemts Eiropas parlamenta rezolūcija, uh, bet padomu joprojām uh, šai rekomendācijai pilnībā neseko. Pilna caurskatāmība likumdošanas procedūrā, ko veids padome, stiprinātu gan dalībvalstu, gan uh, Eiropas kopienas likumdošanas uh, spēku. Tā palīdzētu ES e, pilsoņiem saredzēt, kāds ir to tiesības ES līmenī un tā ļautiem, kā ES pilsoņiem sekot līdzi būtiskas ES institūcijas darbam. Ir arī panākts progress attiecībā uz ES jautājumu caurskatāmību dalībvalstu līmenī, piemēram, attiecībā uz ES finansējumu saņemšanu. Taču kopumā uh, Eh, paliek eh, problēma, ka pilsoņi, kas vēlas uzzināt, kā ES eh, e likumdošana tiek īstenota dažādās dalībvalstīs, viņiem ir jāiepazīst ar katras 20, no 28 val, 7 valstu likumdošanu. Lai pilsoņu gaidas attiecībā uz caurskatāmību veicinātu, es uzskatu, ka dalībvalstīm ir jāapmainās ar informāciju par labāko praksi attiecībā uz ES likumdošanu un informāciju. Esmu gatavs sadarboties ar nacionālajiem informācijas komisāriem un amatpersonām regulāri, lai radītu fórumu ša, šī mērķa sasniegšanai. Tagad es pievērsīšos e, e, trešam elementam. E, es pilsoņu e, e, uzskatos e, par pilsonību. Tas ir e, Eh, tātad mums nav jāizgudro ritenis no jauna. Es institūcijas daudzās dalību valstis un starptautiskās organizācijas kā eh, OECD ir veikušas būtisku darbu publiskās ētikas jomā, taču eh, pilsoņu gaidas nevar tikt izpildītas, ja ir šī nošķirtība starp ES institūcijām un dalībvalstu institūcijām. Tādēļ es uzskatu, ka ir nepieciešams uh, Eh, pilsoņiem eh, saprotamā veidā izskaidrot pamāt ētiskiem kos principus, kas attiec gan uz ES institūcijām, gan uz ES jautājumu risināšanu dalību valstīs. Šiem principiem nevajadzētu tikt e, uztvērtiem kā kaut kam, ko uzspiež Brisele, bet kā labākās prakses izplatīšanos ES visos līmeņos. Satikšo, kad es satikšos dalību valstu ombuds pēc dažām nedēļām konferencēs, viņus aicināšu diskutēt, vai mēs varētu par šādu ētikas pamatprincipu uh, postulātu kopīgi pieņemt, lai ES eh, pilsonības eh, eh, institūtu padarītu par realitāti. Kopsavilkumā es gribētu uzsvērt, ka pilsonība ir plašu koncepciju, un es nevaru šo jautājumu iztirzāt izsmiļoši šajos īsajās replikās, taču es to uzskatu par veidu, kā e, piešķilt plašākas pilnvars e, es pilsoņiem, ne tikai attiecībā pret konkrētām iestādēm, bet vispār es jautājumos. E, e, un e, šis mans vērtējums atspoguļo e, iespēju, ko esmu gūst no savu kontaktu ar e, es pilsoņiem. Es arī uzskatu, ka po, e, parlamentā šim jautājumiem vajadzētu būt politiskai prioritātei suverenitātei. Kāpēc tā uzskat? Jo būt pilsonim eh, tas nozīmē piederēt leģitīmai politiskai eh, kopienai. Pilsonība ietver sevi pils, tiesības un pienākumus, bet arī iespēju ņemt dalību politiskajā dzīvē. Tādā, eh, kā tāda pilsonības attīstīšana, tālāk attīstīšana stiprina demokrātijas kvalitātu un uh, demokrātisko institūciju uh, uh, spēku kopumā. Īpaši ekonomiskās krīzes laikos mums ir jāuzsver, uh, ka leģitimitāte es eh, nav eh, eh, tāda, mm, tāds, tāds vienādojums, kur viens vinē, otrs zaudē vienmēr. Dalībvalstīm ir jāsadarbojas efektīvi un caurskatām, lai panāktu to, ka institūcijas var kopīgi pacelt savu leģitimitāti es pilsoņu acīs. Paldies par uzmanību. Uh, merci beaucoup, monsieur. Paldies, Diemandūras kungs. Tagad dodu vārdu kolēģiem, kas vēlas izteikties. Varbūt vēl kādu jautājumu vēlētos uh, uzdot vai kritizēt, vai varbūt kādu komplimentu, nekomplimentu, nekritisks piezīmes. Nu, tā tad Diemandūras kungs, jūs visnotaļ pārliecinoši runājāt. Liels paldies, saka Diemandūras kungs. Nu, tad es jums, eh, tad liels paldies Diemandūras kungs. Un tagad es vēlētu, lai mēs pārējām pie nākošā punkta. Tātad mēs dosim vārdu Ernesto Bjanki kungam, kurš ir eh, pilsonības un pamatiesības nodaļu vadītājs Eiropas komisija. Un tad, ja tā varētu teikt, tas ir pilsonības birok birokrātisks skatījums uz pilsonību. Neņemiet ļaunā. Un lūdzu, vārds jums. Thank you very much, Chairman, and I would like to... Uh, Paldies, priekšsēdētāj. sarežģītie jautājumi īstenošanas sakarā. Slikta īstenošana ir jautājums un problēma. Dažkārt tas ir saistīts ar likumdošanu. Un šīs problēmas ir viegli saskatāmas, viegli atpazīstamas. Dažkārt ir arī uh, regulas vai direktīvas, kas vietējā līmenī, ja mikro līmenī uh, eh, risināms, bet mēs dažkārt to nezinām, kamēr vien mūs kāds neinformē, jeb respektīvi kāds pilsonis mūs par to neinformē. Tāpēc varbūt vajadzētu ar valstu parlamentiem vairāk un ciešāk sadarboties, un to varētu arī darīt Eiropas parlaments. Un to jau arī dara, lai pārliecinātos, ka Nacionālo valstu parlamenti ir tie, kuriem būtu jāpārauga tas, kas notiek uh, dalību uzskata, ka šo tiesību izmantošana ir ļoti svarīga, un šajā ziņā nacionālās valstī noteiktās tiesības eh, varētu būt viela plašām debatēm. Taču katrā ziņā liels paldies eh, Gacekas kundzei par lielisko šī uh, priekšlikuma kvalitāti. Nu, paldies par jūsu eh, sniegto ieskatu Eiropas birokrātiskajā viedoklī. Vai vēl kāds gribētu izteikties? Kāds šeit no klātesošajiem? Varbūt jūs gribat papildināt vai kritizēt eh, Bjanki kunga viedokli. Lielas paldies! Man ir kāds jautājums. Nevis tāpēc, ka Janki kungs bija tik mīļš viņa izteikumi. Vai jūs varētu mazliet paskaidrot par šo atgriezenisko diskrimināciju, kas tā iztara, vai, vai tā ir, ka tad, ja cilvēki, kas eh, dodas uz citu dalību valsti, um, viņiem ir vairāk tiesību nekā tad, ja viņi paliek savā dalībā. Varbūt jūs varētu to paskaidrot, varbūt tā visiem būtu izdevīgi izmantot šīs tiesības, doties, dodoties prom no savas valsts. Okay. Um, es mēģināšu Paldies, saka priekšsēdētāja kungs, Vjankie kungs, paldies jums. Vai kāds vēlas lūgt vārdu? Nē, ne? neviens neiebilst. Liels paldies! Tad tagad tiek dots vārds mūsu jau nākamajam runātājam. Viņš parasti, cik es varu spriest, runās par prioritātēm turpmākajam ar ES pilsonību saistītēm darbam. Tātad tas būs Tonī Venable. Venables, es pareizi to izrunāju? Venables? Paldies, priekšsādātāji kungs, saka Venable. Kungs, jūs man var saukt par Venable, ja jūs vēlaties, man nav iebildu. Man ir liels prieks piedalīties jūsu sanāksmē. Vispār man vajadzēja būt Varšavā, kur mums ir konference. Runājot par problēmām Paldies! Es sacīšu vienkārši Tonī, lai, lai atkal neriskētu nepareizi izrunāt jūsu uzvārdu. Es redzēju, Katlīna Boģevēta gribēja izteikties, kas e, ir e, preddiskriminācijas jautājumu eksperti. Es par to neko daudz e, nevaru sacīt. Es tagad saprotu, jūs izteicāties tik plaši, ka es teikšu pavisam kaut ko citu. Liels paldies par jūsu ziņojumu, eh, Gacek kundze. Un mans eh, jautājums ir arī citiem ekspertiem par eh, pilsoņiem, kam nav pilsonības, at nepilsoņiem. Tātad, ja jūs esat Eiropas Savienības uh, dalībvalsts pilsonis, tad jūs esat Eiropas Savienības pilsonis. Taču uh, Uh, visticamāk, cilvēki, kas ir ne pilsoņi, nevar būt arī Eiropas Savienības pilsoņi, kaut arī viņi dzīvo tais valstīs, kas, kas ir Eiropas Savienības dalība valsts. Tad kā jūs domājat, kā mēs šo Eiropas pilsonību varētu atdalīt no nepilsonības koncepcijas? Tas ir, ko darīt nepilsoņiem, lai viņi tomēr varētu būt Eiropas Savienības pilsoņi? Vai jūsu skatījumā ir svarīgi, ka jums, eh, ka cilvēkam ir um, eh, pilsoņa status vienā dalībvalstī, lai viņš būtu Eiropas Savienības pilsoņa? Un tad otrs jautājums. Protams, ir netaisnīgi, ka Itālis, kurš eh, no kurš pārvietojas uz Dāniju, var, var vieglāk aprecēt Marokas pilsoni nekā tas cilvēks, kurš Dānijā ir visu laiku dzīvojis. Taču arī mums šajā jautājumā ir stingrāki tiesība akti. Šķiet, ka tas ir netaisnīgi, taču ir pašsaprotama apusēja atzīšana. Tomēr dalība valstīs ir atšķirības. Vai nu jūs organizēsiet visu, vai arī jūs pieņemsiet, ka cilvēks, kurš uh, legāli ir dzīvojis Itālijā un uh, pārvietojas uz Dāniju, var Dānijā tikpat legāli dzīvot. Tad būtībā jūs varat eh, no abām pusēm paraudzīties uz to kā uz kaut ko netaisnīgu. Un tas tikai liecina par to, ka mēs vēl ar vienu esam tālu no mūsu ideāliem. Mums ir arī dažādas attiecību formas. Nīderlandē, piemēram, dažas mūsu laulību formas tiek atzītas, citās dalību valstīs ehm, dažas atkal nē. Tas, piemēram, attiec uz homoseksuālu laulībām. Un tad ehm, kā to var paskaidrot ehm, citām dalību valstīm? Mums Nīderlandē ir tikai viena veida laulības, tās visas tiek atzītas. Protams, mēs, mēs piemēram, tas, tas ir kaut kas tāds līdzīgs, ka, piemēram, mēs atzītu visus balto cilvēku laulības, taču nemelno cilvēku laulības. Un tur šeit, kā jūs redzat, ir problēma ar šo savstarpējo atzīšanu, īpaši attiecībā uz homoseksuālu laulībām. Un tad pēdējais punkts. Es redzu, ka ir vairāki ieteikumi, kā uzlabot šo Eiropas pilsonības jautājumu. Es domāju, tas ir labi. Es tiešām domāju, ka vairāki ieteikumi uzlabos situāciju. Taču tas man atgāda, mums bija programma, lai eh, novērstu visus šēršļus. Un tad ir bijuši vairākas pārbaudes. Un vai tas nebūtu ideāli arī šajā jomā vispirms izskatīt visus šēršļus, kādi vien vispār ir, izlemt, kurus no tiem šēršļiem mēs gribam novērst, Protams, ka tas aizņems daudz laika, tomēr tāds varētu būt mūsu projekts. Mēs tātad secinām, kādas ir problēmas sociālā nodrošinājuma ziņā. Taču šis projekts tad mums palīdzēja, tāpat kā mēs darījām iekšējā tirgu sakarā, ar pak attiecībās pakalpojumu precēm, tad mēs varētu secināt, kādi ir šie šķēršļi un tad e, izvērst e, pasākums, lai tos novērstu. Paldies, Katalīna, saka priekšsēdētāj kungs. Paldies par jūsu ieteikumiem. Jautājumu, kurš gribētu vispirms atbildēt? Toni, lūdzu. izteikšos par tiem punktiem. Vispirms, vai jums jābūt arī Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim, lai būtu Eiropas Savienības pilsonis? Es pieņemu, ka mēs runājam uh, par to situāciju, kāda, kāda ir izskatīta ES līgumā, taču es domāju, mēs daudz šai situācijā darīt nevarē. Tad, un tomēr pilsonība ir saistība ar vairākām tiesībām, kas ir minēts ES līgumā. Jums nevajag būt uh, pilsonim, lai jūs baudītu pamattiesības. Es domāju, šajā jautājumā mēs visi piekrītam, taču runājot par konkrēto situāciju tajās valstīs, kuras jūs pieminējāt, es domāju, tas jāraugās no, no konkrētā konteksta viedokļa. Taču, protams, ir tādas situācijas, kas varētu būt jebkurā Eiropas Savienības dalību valstī. Piemēram, ja kāds ir eh, zaudējis dalībvalsts pilsonību, vai tas nozīmē, ka vienlaiku šis cilvēks zaudē ES e pilsonību. Tas ir kaut kas, ko mēs varētu izskatīt. Es nezinu, vai es esmu atbildējis uz jūsu jautājumu, taču es domāju, uh, pat labam par to runāt ir grūti, jo līgums ir tāds, kas tas ir. Es domāju, ka diskriminācija nav kaut kas, kas mums būtu jāatceļ. Es domāju, ka vispār diskriminācija ir kaut kas labs, taču tai pašā laikā mums ir jāuzmanās. Ir iespēja, ka rodas situācijas, kad politiķiem konkrētajā dalībvalstī ir grūti izskaidrot, kāpēc viņa attieksme ir tāda nevis citāda. Un tad parasti notiek tā, ka mēs saņemam aicinājums, lai šādi likumi tiktu atcelti, jo šie likumi ir neizdevīgi. Man patīk jūsu ideja trešais priekšlikums Mēs varētu eh, izveidot tādu katalogu, kāda, kāda ir šķēršļi pilsonībai, un tad eh, attiecīgi izdomāt risinājums. Taču es neesmu gluži pārliecināts, vai, ka es varētu piekrist uh, citam priekšlikumam, jo būtībā ir diezgan sarežģīti izveidot vienu konkrētu departamentu. Es nedomāju, ka tas atvieglos situāciju. Uh, piemēram, departaments, kas nodarbotos ar cilvēku brīvu pārvietošanos, tāpat kā ar sociālo nodrošinājumu. Es domāju, ka tās tomēr ir konkrēto dalībvalsts ministriju iekšlietu, iekšlietu ministriju kompetence. Paldies! Euh, Man vēl ir Vēl kāds cilvēks, kas gribēja izteikties? Jā? Lūdzu? Paldies, lūdzu, <laughs> saka runātājs. Es atvainojos eh, eh, par to, ka es ierados pēdējā brīdī, eh, tāpēc, ka man aizkavēja kaut kur citur. Taču man tiešām interesē šī, šīs debates, kas mums bija par kompetencēm un konfliktiem attiecībā uz to, ko es dēvētu par uh, pilsoņu tiesībām. Un es arī atzīstu, ka ir dažas, eh, ir dažas lietas, kas ir tieši dalībvalsts kompetence. ES pilsonība. Vai tā kaut, kā, kaut ko nozīmē cilvēkiem? Vai līdz ar to mums nevajadzētu šo kompetenci nu, noteikt dalībvalstīm, un tad minimālā kompetence būtu Eiropas Savienības pārziņā? jo es varētu jums dalīt, dalīties ar savā pieredze. Ja, piemēram, kāds cilvēks, kurš eh, civilajā laulībā dzīvo, nu labi, nerunāsim par attiecībām, runāsim vienkārši par vienām tiesībām. Piemēram, ja cilvēks ierodas kādā dalībvalstī, kuru civila laulības netiek atzītas, civilā partnerība. Piemēram, es esmu šis cilvēks un tā tad uh, es nokļuvu slimnīcā, es zaudēju, es zaudēju samaņu, un tad manam partnerim uh, šajā dalībvalstī, kur es esmu nokļuvis, nav tiesību uz, uz kaut kādu manu, manu mantu, un tas attiec, piemēram, uz reliģiju, uz rasi un arī uz invaliditāti. Un te es nerunāju par dzimumiem, bet vienkārši ir tāda lieta, ka vai nav tā, ka pat tajos gadījumos, ka tas ir tikai dalībvalsts, eh, ko kompetencē tomēr vajadzētu ļaut cilvēkiem rīkoties pēc cilvēktiesībām, saskaņā cilvēktiesībām kopīga eh, likumdošana, kopīgas likumdošanas ietvaros. Lielas paldies, tas ir ļoti liels, eh, ļoti svarīgs jautājums. Mēs tiešām visi ceram, ka tu nesaslims un nebūs bez samaņas. Kas gribētu atbildēt uz Maikla jautājumu, vai jums ir kādas pārdomas šai sakarā? Bjanki kungs, lūdzu. Jā, es domāju, es jums pilnīgi piekrītu. Vajadzētu ieviest minimālo standartu, un ir vairāki veidi, kā šo standartu izveidot. Bet es domāju, ka mums būtu jāraugās Stokholmas programmas kontekstā, lai mēs izskatītu visu šo dzīves ciklu, tā kā Baro kungs to ieteica, tīri vienkārši kāda cilvēka dzīves ciklu, kādas viņam šīs dzīves laikā ir tiesības. Pat tad, ka šis cilvēks mirst vai jau ir miris. Ja jūs ļauj, eh, vai es varētu pateikt, tas ir ļoti svarīgi, jo, jo tā, jums ir tiesības brīvi pārvietoties līdz brīdim, kad jūs nomirstat. Taču ir visādi citi noteikumi, kas neļauj šo uh, ķermeni repatriēt konkrētajā dalībvalstī. Jā, protams, atbild Bjanki kungs, mums tas viss ir jāizskata, kurš ir lielāk, labākais veids uzlabot situāciju. Tas, piemēram, varētu būt starptautiskie, starptautisko likumu piemērošana. Mēs mēģināsim nodrošināt to, ka, lai arī ko piedāvātu komisija, tas būtu pilnīgi izskatīts. Un runājot par diskriminēšanas eh, jautājumiem, es nezinu, vai jūs sekojat eh, visiem šiem ieteikumiem, tie gan ir tiešām minimāli Jāsaka, jā, ir, ir vēlēšanās kaut ko uzlabot, bet es tiešām piekrītu jūsu viedoklim, ka tādām situācijām nevajadzētu notikt. Jā, lūdzu, saka priekšsēdētāja kungs. Es gribētu sacīt tikai to, ka mēs uh, izskatījām šo partnerības, uh, uh partnerības mm, partnerības jautājumu direktīvas 2004-38 kontekstā. Es domāju, mēs visi piekrītam, ka nevar piemērot vienāds likums visās dalībvalstīs. Dalībvalstīm vienmēr tendence sekot saviem, tikumi, eh, saviem likumiem, atzīstot vai neatzīstot šādu veidu civilo partnerību vai homoseksuālu laulības. Un, eh, protams, ir vairāki likumi, eh, Uh, kurus mēs varētu atcelt, neliekot viņām justies šīm dalību valstīm, ka viņas kaut kā tiek piespiestas šos likumus atcelt. Jūs nezaudējat jūsu pensiju, tad, tad kāpēc tomēr jūs zaudējat savas pilsoniskās brīvības, uh, tad, ja jūs pārceļaties uz īt citā dalību valstī? Es domāju, ka tas varbūt uzskatāms par pamatiesībām. Un nevajadzētu būt tādiem likumiem, uh, kas pieļauj diskrimināciju. Otra lieta, par ko es gribētu izteikties, es piekrītu komisijai šādā jautājumā. Eh, protams, pilsoņu sūdzības var būt ļoti dažādas, piemēram, par nodokļiem, par eh, sociālo nodrošinājumu, par ģimenes tiesībām. Un kaut kur Komisijā, ja jūs gribētu izveidot rīcības plānu, lai šos šķēršļus novērstu un noteikt eh, kompetences, tad eh, būtu arī jānosaka, kādām iestādēm ir kura kompetence. Es nesaku, ka visam būtu jānotiek eh, vienas iestādes ietvaros, taču mums ir jānosaka ļoti skaidri, kāda atbildība ir kurām Eiropas iestādēm. Tas varētu būt piemēram, um, um, pamatiesību hartas kontekstā. Liels paldies! Saka priekšsēdājs. Vēl, vēl ir kāds, kas gribētu izteikties? Jā, lūdzu. Lem, lom, ombudsmana kungs, lūdzu. Divi ļoti īsi komentāri. Šis nav laiks plaši izteikties par to, bet ombuds e, ir konsekventi centies veicināt minimālo standartu ieviešanu, ievērošanu dažādās jomās, un es negribētu arī antagonizēt vairākas valsts, kas būtu ļoti uh, stingri pret uh, tādu vienveidošanu, uh, kā viņas to uztvers. Tā kā tāda ir problēma minimā uh, ar to. Vēl otrs ir. Uh, ka pavisam savādākā institucionālā e, ietverā, kas saistīts ar iekšējo kopšējo tirgu, e, komisijas centieni jau ir e, bijuši diezgan auglīgi, tas ir e, kontekstā ar solvit radīšanu. Solvit ļauj apmēram 10 minūšu desmit eh, nedēļu laikā atrisināt situācijas, un ja tas nedod pietiekoši rezultāts, tas ir tāpēc, ka dalību valstīs šis mehānisms nav pietiekoši izmantots. Venables kungs eh, pieminēja, un tas ir viens piemērs patiesībā eh, tam, ko viņš minēja. Pateicos visiem, kas ir izteikušies. Tagad es gribētu dot vārdu mūsu kolēģei Ursulai Gasai, lai viņa mums sniegt nobeiguma piezīmes šai te interesantajām, šīm interesantajām debatēm. Paldies, priekšsēžu kungs. Es gribētu pateikties gan jums, gan visiem runātājiem, kam eh, šeit tagad vajadzēja doties prom dažu citu pienākumu dēļ. Taču es tiešām esmu ļoti pateicīga, ka šī diskusija bija ne tikai praktiska, bet arī ļāva mums skart ļoti svarīgus jautājumus. Nu, un ja es gribētu kopsumā pateikt, kas bija mūsu debašu temats. Tad man vispirms Sora kunga, polijas iekšliet ministrijas pārstāvja viedoklis visa problēma ir saistīta ar migrantiem ES ietvaros. Un Libe komiteja visvairāk nodarbojas ar trešo valstu pilsoņu problēmām. Taču līdz šim mēs neesam īpaši nodarbojušies ar diskriminācijas jautājumiem tādos gadījumos, kad pilsoņi ir no vienas dalībvalsts devušies uz otru dalībvalstu. Un tad Galiski kunga komentāri uh, ir skāruši ļoti nopietnu problēmu, ka e, mums ir tendence uzskatīt, ka Eiropas pilsoņi ir kaut kādi iedomāti tēli, bet tie ir reāli cilvēki, un līdz ar to arī šis konsulārās aizsardzības jautājums ir ļoti svarīgs attiecībā uz cilvēkiem, kas ceļo Eiropas Savienības ietvaros. Uz augstu vērtēju komentārus no mana Kipras kolēģi. Viņš ir uh, ļoti aktīvi darbojies eh, atzinuma izstrādē Konstitucionālo lietu komitejā un ierosinājis daudzus grozījumus, eh, par kuriem es esmu pārliecināta, ka tie tiks pieņemti. Un jautājums ir par to, vai es pilsoņi apzinās savas tiesības, un ja neapzinās, kāpēc tas tā ir, ko mēs varam darīt, lai uzlabotu situāciju. Un tāpat es arī ļoti pateicos Eiropas ombuds ombuda eh, viedoklim, viņš skaidri redz, kas notiek, jo, ja mēs kaut ko izdarām nepareizi, tad sūdzības ienāk viņam. Un šī te doma par to, ka jā, jāciena kādas dalībvalsts iekšienē esošās problēmas būtībā ir jā, jāuzsver tas, ka šī ēs pilsonība ir papildus labums, ko pilsoņi var gūt, un mēs bieži vien runājam par caurskatāmību mūsu Lībe komitejā. Varbūt tas ir tas iemesls, eh, kāpēc cilvēki jūtas tik tālu no tā, kas notiek šeit, ir tas, ka viņiem liekas, ka viņi ir, ka viņi ir aizslēgtām durvīm, un šāda pieredze mums šodien bija, tā brīdī, kad mēs šeit apspriedām terorisma jautājumus Nu, tas tiešām bija izņēmums. Parasti šīs sēdes un visas pārējās Eiropas parlamenta sēdes ir atklātas. Un šodien arī tas tiek pārraidīts e, internetā, un līdz ar to mūsu klausītāju rindas ir daudz lielākas. Un tāpēc ir jautājums, kā cilvēki varētu uzticēties viņu pārstāvjiem parlamentā. Un Bjanki kungs, lieliski birokrātam! Jūsu lasījums bija vienkārši lieliski, ja padomā, ka jūs esat birokrāti. Ļoti patīkam, ka jūs apzināties šīs te komunikācijas un interpretācijas problēmas. Liels paldies komisijai, ka tā mums atsūtīja tik labu pārstāvi. Es tiešām priecājos, ka jūs eh, pievērsāt uzmanību vietējiem likumiem dalību valstīs. Fakts ir tāds fakts, ka šie dalību valsts likumi izraisa daudz problēmas, eh, kas attiec, piemēram, uz eh, par kaut kādu atlaižu izmantošanu, par sociālo nodrošinājumu. Un Eiropas ombuds uh, mums sniedza savu ieskatu, un arī Venablis kungs sniedza ieskatu no Nacionālā ombuda viedokļa. Un šis jautājums par nacionālo aizsardzību. Jūs ļoti labi norādījāt, ka dalība valstis negrib par to runāt. Tas ir saprotams, ka dalību valstīm ir jā, jātērē daudz naudas no viņu IKP uz diplomātiskajiem pārstāvniecību. Bet tad, nu, tāda situācija, piemēram, ir Francijā, tad varētu uzdot jautājumu, kāpēc Francijas, eh, Francijas nodokļu maksātājiem būtu jāsedz šī Eh, šīs izmaksas. Nu, ja, piemēram, ja cita dalībvalsts saka, neuztraucieties, eh, ja jūs kādreiz nonāksiet problēmās, tad jūs vienmēr varēsiet vērsiet, vērsties pie frančiem. Tad jautājums ir, kāpēc eh, Francijas valdībai būtu interesi tik daudz naudas tērēt, aizsargāt cits valsts pilsoņus. Un tas, piemēram, bija svarīgi Bombejas sprādzienu situācijā. Es ceru, ka jūsu darbs tad, kad jūs uzdodat jautājumu, kāpēc e, pilsoņi nebalsoja, e, nebalsoja e, Eiropas parlamenta vēlēšanās, es domāju, jums vairs tas jautājums nebūs jānodod, jo <laughs> jāuzdod, jo jums ir jūs tiešām esat pievērstuši sabiedrības uzmanību. Bet būtībā tas ir politiķu uzdevums panākt, lai pilsoņi būtu interesēti šeit notiekošajā. Un mēs būtībā ieviesīsim, mēs patiesībā jau esam ieviesuši, kas cilvēkiem ļaus balsot divas dienas. Un man kolēģi saka, lieliski, cilvēku būs vairāk. Es saku, nē, manā skatījumā tas tomēr neuzlabos situāciju. Ja būtībā cilvēkiem negribas balsot pat tad, ja viņi to darītu ar savu mobilo telefonu, viņi, viņi nebalsot. Tāpēc ir ļoti svarīgi cilvēks ieinteresēt, un jūs ļoti labi to paskaidrojāt. Uh, un jūs arī šo atgriezenisko diskrimināciju paskaidrojat. Fenaplis kungs, jums ir jāgrūts <laughs> uzvārds. EKT tiesa tiešām ir bijusi ļoti efektīvi izskatot precedentus. Jautājums ir, kāpēc dalība valstis ievieš šķēršļus? Un, protams, pilsoņiem ir visas tiesības uzdot jautājumu, kāpēc man ir jāsaskars ar šiem, uh, šiem šēršļiem. Un Kohanovski kungs ir ļoti labi runājis par uh, jauno dalību valstu migrantiem, saucamais vecajās dalību valstīs. Un es saprotu, ka uh, debatēm pilsoniskās sabiedrības ietveros ir uh, jāizvērš daudz plašākam. Tāpēc es esmu īpaši priecīga redzēt vairākus dažādus pārstāvjus šeit, taču tam būtu jā, šim procesam būtu jābūt vēl plašākam. Es uzskatu, ka tas, ko Sāga sacīja, tas būtu jā, jāizmanto arī citām dalību valstīm. Šī te programma, lai panāktu, ka viens dalību valsts pilsoņi atgrieztos savā valstī. Uh, tika radīta speciāla programma, tātad arī um, tīmekļa vietne. Es uzskatu, ka tas ir izmantojams vairākās dalībvalstīs. Un tad tās interesantākā daļa, kuru mēs šeit skārām, attiecas uz e, fundamentālu lietu. Kašman kungs sacīja, ka mums būtu jāizstrādā tāds pamat minimums. Es, dom, es baidos, ka ja mēs vienosimies par šo minimumu, ja mums izdotos par to vienoties, tad šis minimums būtu tik minimāls, ka nezinu, vai no tā vispār būtu jēga. Taču es augstu vērtēju Veneblas kunga un Bjan, Bjanči kunga uh, ideju, ka uh, Līkuma, kas saistīta ar dažādām dalībvalstu mentalitātēm, ir tāda, ko mēs nevaram uh, mainīt lielā mērā. Mēs nevaram uzspiešīt šīm dalībvalstīm kaut ko, tomēr mēs varam lūgt, lai šīs dalībvalstis piemēro pašas savas, savas likumus. Man patīk šī ideja uh, par mums tā kā skolā, ka mēs šeit izvirzām mērķus un tad mēs vēlamies to sasniegt. Bet uh, jautājums ir par to, kā mēs vērtējam piekto ziņojumu. Agrāk es mēdzu uh, rīkot eh, apmācības Japānas kompānijas. Un tas, uh, tās bija šādas um, apmācības vienkārši par nelielām, par nelielu izmaiņu, ko jūs varat veikt uh, kādās kompānijās. Un Japāņiem ir šāda doma, ko viņi jau sen ir izstrādājuši paraugieties uz mazajām lietām, ko jūs varat mainīt, un tas rezultāts lielā mērā atmaksāsies. Un tāpēc arī es domāju, ka mēs varētu saistībā ar šo ziņojumu izvirzīt sev tādus mērķus, ko mēs varam sasniegt. Jo mēs uh, nesasniegsim politisku vienošanos uh, tic, visticamāk šodien par lielām lietām mēs to nesasniegsim, bet tā mēs varētu izmantot šos mazos mērķus, ko mēs varam, par kuriem mēs varam vienoties. Un es, e, es esmu pārliecināta, ka šī pieeja darbojas uzņēmē darbībā un esmu pārliecināta, ka tā darbosies arī politikā. Tāpēc, dāmas un kungi, Jūs e, lielāko daļu e, <laughs> šīs sēdes laika pavadījāt pilnīgā klusumā, iespējams, ka jūs ļoti piekrītat visam tam, kas šeit notiek. Un es ceru, ka rīt e, šī interesantās, šīs interesantās debatas izraisīs plašas, interesants jautājumus, un liels paldies visiem ekspertiem un visiem, kas izteicās. Uh, voilà, merci. Lūk, liels paldies mūsu kolēģei Ursula. Man gan pateica, ka jūsu vārdu iznāk Uršula. <laughs> Uršula Gacek, lai jums veicas ar jūsu ziņojumu un liels paldies visiem un visām, kas piedalījās. Un arī paldies uh, tulkiem un lab, ar labvakar.